Good morning. Please be welcome. Good morning, my dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolēģi, labrīt! Eiropas parlamenta deputāti, nacionālo delegāciju pārstāvi, nacionālo, nacionālo parlamentu deputāti. Esiet sveicināti šeit mūsu kopīgajā parlamentārā uzraudzības grupā sadarbībā ar Eiropolu. Esmu gandarīts, ka varam sākt šo otro mūsu starpparlamentu konferences dienu. Lūdzu, sirsnīgi sveiksi. Sumā, Somijas iekšlietu ministri Mariju Ohisalo, jo Somijai ir rotējušā prezidentūra šajā pusgadā Eiropas Savienībā. Viņiem sniegs ievadrunu. Pastāstīs savu analīzi par iekšējās drošības jomā un stāstīs arī par strateģisko darbu kārtību laikam no 2019. līdz 2024. gadam saistībā ar padomu starbu. Viņi pārstāv padomi, kurai ir tieslietu un iekšlietu ministru padomis rotējušā prezidentūra. Es domāju, pēc tam varēsim pievērsties otrajam runātāju lokam tūlīt pēc šīs uzstāšanās. Taču pirms tam uzklausīsim arī šīs parlamenta konferences priekšsēdētāja vietnieces sakāmo, Talvitī kundzes sakāmo. Viņa ir Somijas delegācijas vadītāja šajā konferencē. Paldies! Dārgie kolēģi, arī es jūs, eh, ministra Ohisā, skundze, sirsnīgi sveikšai sanāksmē. Mēs zinām, ka jums ir daudz darba Somijas prezidentūras laikā un augstu vērtējam to, ka jums ir tomēr radusies iespējas, esat raduši šo iespēju ierasties mūsu vidū un uzrunāt mūsu tagad došu vārdu ministrā, ministrei Ohisālo kundzei lūdzu. Liels paldies, um, cienījamā priekšstādā vietniece, Eiropola un Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieki un deputāti. Liels paldies, ka esat man uzaicinājuši. Iesākumā vēlos jums pateikties par šo iespēju man jums pastāstīt par Somijas prezidentūras prioritātēm. Visu pasauli izaicina apdraudējumi un, protams, tas skar arī Eiropu. Mūsu sabiedrības mainās, mums pielāgojoties klimata izmaiņām, izmaiņām tehnoloģijas un demografijas jomā. Līdz ar to Eiropas Savienības iekšējā drošība saskars ar daudziem pārobežu izaicinājumiem, kas ir jāskata integrēti un daudz disciplināri, daudz disciplīnu skatiem. Vislielākie apdraudējumi klimita, krīze, sociālā polarizēšanās, hibrīda apdraudējums un terorisms. Neviens no šiem izaicinājumiem nav jāskata izolēti, tas arī nav kaut kas atsevišķi no politikas, bet tie ir tādi horizontāli temati, kas ir izaicinājums visai kopīgai Eiropas Savienības drošībai. Turklāt ir svarīgi apzināties, ka neviens no šiem apdraudējumiem pats par sevi nepazudīs. Svarīgi ir, kā mēs reaģējam uz šīm tendencēm. Kad mēs ķeramies klāt šo problēmu risināšanai, Eiropas Savienībai jābūt par paraugu šajā jomā. Drošības sociālā dimensija iekļaujot arī vislielāko sabiedrības locekļu iekļaušanu, tāpat kā nabadzības apkarošana, sociālās neiekļautības un diskriminēšanas apkarošana ir svarīgi aspekti, kas palīdz risināt ar drošību saistītās problēmas. Turklāt mēs nedrīkstam atkāpties no cilvēku tiesību un tiesiskuma principu ievērošanas. Mums ir jāiztais par mūsu kopīgajām vērtībām, jāstiprina līdztiesību un jārada vienādas iespējas visiem neatkarīgi no ādas krāsas, dzimuma, vecuma un fiziskajām spējām. Mums ir jāveido tāda sabiedrība, kur nediskriminēšana ir pamatvērtība. Tas nav kaut kas tāds citas starpā. Tas viss ir iespējams, ja pēc iespējas izmantojam mūsu potenciālu, talantu, daudzveidību, spēku. Šajā periodā Somijas prezidentūra veicina debatas par iekšējās drošības tālāko virzību Eiropas Savienību. Savienībā pamatprincips šajā lietā ir um, tiesības sargājušo iestāžu sadarbības veicināšana. Tāpat te ir runa par tādām svarīgām aģentūrām to lomu kā Eiropols. Uh, Tiesības sargājušo iestāžu sadarbība arvien vairāk pamatojusies tehnoloģiskiem risinājumiem un informācijas sistēmām un to sadarbspēju. Šajā kontekstā tāpat ir svarīgi nodrošināt to, ka mēs īstenojam esošos tiesību aktus pēc iespējas efektīvāk. Turklāt Somijas prezidentūra uzsver, ka katrs posms krimināla tiesību jomā ir būtisks iekšējās, iek, drošības un tiesības sargājušo iestāžu sadarbībai. Jāstiprina šī sadarbība tālākajā arī tiesu sadarbībā. Klimata krīze nepārprotami ir mūsu laika lielāka atbildības joma un arī iespēja. Šī krīze nepazīst politikas nozaru robežas, tāpēc politiski risinājumi jāpieņem daudzās visās jomās, tā skaitā arī drošības jomā. Daudz, kas pat labam darāms. Mūsu rīcībā ir tikai viena planēta, kura tiek apdraudēta. Mums ir jāpieņem lēmumu un jārīkojas tā, lai nākošajām paudzēm šī planēta būtu dzīvot spējīgi. Mēs nevaram rīkoties minimālāk. Eiropas Savienības uzdevums ir apvienot visas spēlētas, kā ir teikusi Ursula Fonderlejene. Eiropa jākļūst par pirmo klimata neitrālo kontinentu pasaulē līdz 2050. gadam. Lai tas notiktu un mēs panāktu vēl vairāk, mums ir jāpieņem uzņēmīgi lēmumi kopīgiem spēkiem. Mums ir jārīkojas iz, izlēmīgi visās frontēs, lai nākošās paudzes varētu dzīvot uz šīs planētas. Jaunieši Eiropā un visā pasaulē aicina rīkoties pret klimata krīzi. Mums pieaugušiem ir atbildība šādi rīkoties. Eiropai ir jāspēj paļauties to, ka kaut kas tiek darīts. Tas ir īpaši svarīgi no drošības viedokļa. Jo nekas nenovērt pie uh, vardarbības vardarbīgas um, radikalizēšanās kā bezcerīgums. Mums ir jāizstrādā ambiciozi politikas un plāni, turklāt jārīkojas tagad, nevis jāatstāj tas uz rītdienu. Raugoties nākotnē, hibrīda apdraudējuma apkarošanas spēja ir jāstiprina gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī. Iekšējās drošības spēlētāja darbs būtībā stiprina kopienu iztur, um, sabiedrības izturību un veido arī spēju vērsties pret apdraudējumu. Sociālā kohēzija ir labākā zāles pret hibrīda apdraudējumu, kur mērķis ir izjaukt mūsu nāciju stabilitāti. Mums jārīkojas kopīgiem spēkiem, koordinēti un strukturēti. Kaut arī teroristu uzbrukumu skaists pēdējo gadu laikā ir samazinājies, terorisma apdraudējums arvien pastāv. Somijas prezidentūra uzsver, ka ir svarīgi turpināt diskusijas par vārdarbīgu ekstrēmisma apkarošanu un terorismu apkarošanu. Ārvalstu kaujinieku un džihādistu ideoloģijas um, rēks apdraud mūsu kontinentu jāpaturprātā, ka terorisms pastāv dažādās formās un galēji labējo spēku teroristiskais apdraudējums arī jāņem vērā. Tieši tāpat vardarbīga ekstrēmisma un eh, terorisma apkarošana ir savstarpēji saistīti. Mūsu centieniem ir jābalstās uz uh, atbilstošu situācijas novērtējumu, apdraudējumu izvērtējumu un pētnieciskiem datiem naida uzplūdu mm, apkarošana arī samazina noziedzību un teroristiskus aktus. Mēs izvērtējam, kāda ir pasākumi, lai novērstu ekstremismu. Mēs esam gatavi, mums jābūt gataviem vērsties pret jaunajiem apdraudējumiem, kas tikai vēl rodas. No vienas puses Jaunais tehnoloģiskais progress stiprina tiesības sargājušo iestāžu digitālo mm, instrumentu loku, lai vērstos pret kriminālu darbību. No otras puses, interneta izmantošana, īpaši sociālo mediju platformas, teroristiskiem un citiem nelegāliem mērķiem ir palielinājies. Tad tas arvien plašāk tiek izmantot šādā kontekstā. Teroristisks saturs tiešsaistē ir bijis izšķirošs gandrīz visos teroristiskos aktos, ko Eiropa ir piedzīvojusi. Šo apsvērumu dēļ Somijas prezidentūra ir apņēmusies strādāt pie komisijas piedāvātā priekšlikuma par teroristisku saturu tiešsaistē. Un mēs vēlamies arī stiprināt sadarbību ar pakalp internetu pakalpojumu sniedzē, lai pielikt punktu teroristiskā satura izplatīšanai. Uh, Tieši saistē mums jābūt nepārprotamiem tiesību aktiem un izpratnē par to, kurš spēlētājs par ko ir atbildīgs konkrētajai situācijai. Izvērtēt ekstrēmisma un terorisma apkarošanas instrumentus, svarīgi apzināties, ka teroristi un krimināli elementi izmanto visus ceļošanas veidus, lai vērstos pret teroristiskiem uzbrukumiem un kriminālu noziegumiem. Mums ir jāspēj ievākt pasažieru datus ne tikai lidojumu, bet ar citu transportu izmantošanas kontekstā. Mēs vēlamies izskatīt iespēju, kā pasažieru datu reģistra ievākšana citos transporta veidos varētu nākt par labu. Kā jau minēts, komunikācijas veidi un sociālo mediju platformu izmantošana 21. gadsimtā ir pātrinājusies. Dezinformēšanas izmantošana un ietekmējošas informācijas izmantošana ir ļoti nozīmīga apdraudējuma gaisotnes veidošanai. Šodien pieejamās tehnikas ir saistīts ar video manipulēšanu, oficiālo dokumentu falsifikāciju, troļu uzbrukumus, sociālās medijos un arī informācijas zādzības. Šīs informācijas, viltus informācijas un tās izplatīšanas pamats uh, liecina par izšķirošu apdraud, um, izaicinājumu tiesību sargājušajai iestādēm. Eiropas Savienības koordinēta rīcība ir vajadzīga, lai stiprinātu izšķirošo, izšķirošās infrastruktūras ciber, kiberdrošību. Somijas prezidentūra uzsver Eiropolu un citu ES aģentūru lomu, identificējot novēršot un eh, apkarojot apdraudējumus, kas saistīts ar dezinformēšanu. Naida uzkurināšana, ir jau tagad parādījusies publiskajās debatēs, ne tikai internet nelielos portālos. Mēs esam pieredzējuši, ka um, šāds, šāda naida uzkurinēšana vēršas pret valsts amatpersonām. Šāds mērķiecīgs darbības mērķis ir traucēt uh, līganu valsts um, sektoru darbību un veicināt sociālo polarizēšanos. Sabiedrības, sabiedrībai mazinot, eh, mazinoties uzticēšanās gaisotnē, tiesības sargājušās iestādēs arī mazinās eh, tiesības sargājušā vide. To nedrīkst pieļaut. Sabiedrībai jāuzticas tiesības sargājušām iestādēm Tad, ja cilvēki neuztic šīm iestādēm, tad cilvēki nevar uzticēties cit citam. Naida uzkurināšanas um, problēmas risināšana arī ir mūsu sabiedrības vērtību uzturēšana. tad, kad uh, viedokļi atšķiras, tomēr politiskiem spēlētājiem ir jāveicina sociāla kohēzija. Mums ir jāveicina caurskatāma komunikācija citam ar citu lai mazinātu at, uh, atsvešināšanos mūsu sabiedrībā. Mēs ar vienu esam stiprāki kopīgiem spēkiem darbojoties. Runas brīvība ir un paliks demokrātijas dziļākais kodols. Tomēr runas brīvība ir saistīta arī ar atbildību. Nepamatota uh, sabiedrības pamata institūciju darba apšaubīšana rada ievērojama kaitējuma. Un tad lietas, ko ir grūti atjaunot, tiek grautas. Lai stātos pretī izaicinājumiem, kas saistīti ar tehnoloģiskajiem, tehnoloģisko progresu, mums jāspēj identificēt apdraud, jaunas apdraudējumus. Tāpat ir svarīgi identificēt, kādas ir iespējas, ko rada jaunās tehnoloģijas mums. Somijas prezidentūra uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt kiberdrošību kā daļu no Eiropas Savienības, kā svarīgu drošības vidas veidotāju faktoru. Tas paredz uh, papildu resursus, uh, ātru reakciju un uh, nākotnē vērstus risinājumus no drošību um, tiesību sargājušo iestāžu puses. Kibernoziedzības uh, kontekstā ir svarīgi, lai pieejamā informācija pēc iespējas vairāk būtu eh, nonāktu eh, mūsu iestāžu rīcībā. Ir jārūpējas arī par eh, valsts suverenitāti, pamatiesību un datu aizsardzības prasības. Raugoties nākotnē, mākslīgā inteliģence ir Eiropas Savienības iekšējā tirgus attīstības pamats. Tā kā valsts iestāžu operatīva operēšanas eh, vide mainās, tad mums ir jātiek līdz šīm tehnoloģiskajiem risinājumiem. Jāpielāgo advancēti instrumenti konkrētajām nozerēm. Mums ir jānodrošina, ka tiesību sargājušās iestādes spējas darboties 5G tīkla vidē. Paturot prātā kā 5G G ietekmēs mūsu iekšē drosību, drošību. Somijas prezidentūra uzsver, ka ir jāskat pašreizie tiesība akti un resursu attīstība 5G izplatīšanās gaismā. Mums ir jānorošina Eiropas Savienības iekšējā drošība šādā aspektā, bet cilvēktiesības ir Somijas prezidentūras pamatprioritāte. Eiropas Savienība ir un tai arvien jābūt savienībai, kas balstās uz vienotām vērtībām. Mēs esam ambiciozi, mēs iestājāmies par daudzveidību un mēs nevienu neatstājam novārtā. Runājot par migrāciju un kopīgās sistēmas izstrādi, kas atbilst pašreizējām vajadzībām, mums ir jābūt visaptverošai pieejai kas ņem vērā gan iekšējās, gan ārējās dimensijas migrācija. Ir svarīgi veicināt sadarbību ar ne Eiropas Savienības valstīm un veicināt pasākums Eiropas Savienības ārējās robežās, kā arī dalībvalstīs. Somijas prezidentūra fokusēsies uz preventīviem pasākumiem tajos reģionos, kas ir eh, migrācijas tranzīta reģionu un izcelsmes reģionu. Mēs īpaši vēlamies sadarboties ar Āfriku. E, Eiropas Savienībai spēcīga loma un tā vairāk var eh, vērsties pret migrāciju kopīgiem spēkiem nekā katra izolēta dalībās. Mums ir jāapkaro cilvēku tirzniecība. Eiropas Savienībai ir vajadzīgas cilvēciskas robežas, kas kur tiek ņemtas vērā cilvēku tiesības, um, migrantu tiesības. Kā jau minēju, klimata pārmaiņas ir ievērojams iekšējās drošības apdraudējums Eiropas Savienībā. Tas ir īpaši acīmredzams, ņemot vērā pašreizējo izaicinājumu piespiedu migrāciju. Nākotnē gaidāms vēl visaptvarošāks sekas. Tāpēc vēlos izmantot šo iespēju vēlreiz uzsvērt cik svarīga mūsu cīņa pret klimatu izmaiņām šajā kontekstā. Tas, kā mums tas izdosies, ievērojami ietekmēs uh, piespiedu migrāciju globālā līmenī. Tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienība um, pievērstos nekontrolētai migrācijai. Tas attiec arī uz jauniešu nodarbinātību. Mums ir jāuzņem sava atbildība. Uh, šo globālo izaicinājumu priekšā. Tas ir mūsu interesēs iesaistīties uh, plašā partnerībā ar tranzītu un migrācijas izcelsmes valstīm, uh, lai mazinātu uh, migrācijas izraisīto spiedienu un radītu legālus ceļus migrācijai. Nodrošināt Schengen zonu un rīkojoties uh, Visaptvaroši ir svarīgi novērot migrācijas ceļus, apzinoties, kā situācija mainās. Uz cilvēktiesībām balstīta patvēruma un migrācijas politika ir svarīga Eiropas Savienības nākotnē, un tā arī Eiropas Savienība saglabā savu uzticamību. Somijas prezidentūra vēlas veicināt legālos uh, migrācijas ceļus, kā piemēram pārvietošana, bēgļu kvotu noteikšana. Nacionālajos un Eiropas Sanības tiesība aktos jau pastāv legāli ieceļošanas veidi, taču tie ir jāstiprina. Somijas prezidentūra uzsver, ka ir jāstiprina kopīgā Eiropas patvērums sistēma. Ja mēs vēlamies, lai šī sistēma labāk darbotos gan uh, Um, normālos apstākļos, gan migrācijas uh, viļņu pieplūdumu situācijas, tam jārīkojas šādi. Katrai dalībvalstī jāuzņemas sava atbildība efektīvā kopīgo noteikumu īstenošana. Pēdējo četru gadu laikā debats par migrāciju fokusējās uz solidaritātes aspektiem un godīgu slogas sadalījumu starp dalībvalstīm, īpaši attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir pieprasījuši starptautisku aizsardzību jo šādās situācijās ir svarīgi, lai diskusijas turpinātos par kopīgās Eiropas patvērums sistēmas reformēšanu. Nav šau par to, ka strādājot ilgtermiņā mums ir arī akūti jārisina problēmas ar uh, bēgļu izcelšanu krastā, īpaši lai novērstu bēgļu iešanu bojā jūrā. Tas mums ir svarīgi ne tikai pamatoties uz mūsu juridiskajām saistībām, bet arī uz mūsu e, Eiropas vērtībām, cilvēku dzīvības un cieņas aizsargāšanu. Mēs ne, nevaram iziet uz kompromisu šajā kontekstā. Pamatiesība aizsardzība, e, taisa skaitā arī pieeja juridiskai aizsardzībai ir būtiska Eiropas uh, atpakaļ nosūtīšanas politikas daļa. Uh, Atpakaļnosūtīšanas direktīva ir jāpārskata. Tā varētu nodrošināt uh, ātrāku trešo valsts pilsoņu sūtīšanu atpakaļ, kad viņiem nav tiesību uzturēties mūsu valstīs. Uh, sadarbība atpakaļ nosūtīšanas jomā ar trešām valstīm ar vien būs mūsu darba kārtības prioritāte. Turklāt mūsu prezidentūra iestājas par atpakaļ nosūtīto cilvēku integrācijas iespēju vairošanu jo jānodrošina, ka šī atpakaļ nosūtīšana ir ilgspējīga. Mm, ar vienu iestājoties par cilvēciskām robežām, mums ir jābūt efektīvākiem mūsu ārējo robežu pārvaldīšanā. Tāpēc Frontex regulas eh, pabeigšana ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Eiropai būs kopīgiem spēkiem jāīsteno šī regula, taču esmu droši, ka kopīgiem spēkiem mēs to varam panākt. Pēc tam, kad panākt vienošanās par Frontex mandātu paplašināšanu, Frontexam ir lielāks iespējas palīdzēt dalībvalstīm, optimizējot integrētu robežu pārvaldību Eiropā. Saziņā Eiropas Savienībā jābūt vienkāršai, ātrai un efektīvai. Vairāki E, vairākas regulas par Eiropas informācijas sistēmām ir apspriestas un jā, e, aktualizētas. Mums ir jārūpējas par ātru, veiksmīgu visu sistēmu īstenošanu, lai saglabātu arī mūsu sistēmu sadarbspēju. Attiecībā uz uh, regulas priekšlikumiem par uh, Eiropas uh, ceļojuma sistēmas autorizācijas sistēmas ETS um, pielāgošanu piekļūt citām sistēmām. Somijas prezidentūra cer, ka mēs drīzumā varēsim pāriet pie trialogu sarunām. Šengenes eh, zona, kas efektīvi darbojas, ir būtisks elements mūsu labklājības, drošības un brīvības kontekstā. Šengenes zona varbūt uzskatā, uzskatīt par vienu no svarīgākiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Somijas prezidentūra ir apņēmusies turpināt diskusijas par Šengenes eh, robežas kodeksa grozīšanas saistībā ar eh, robežu kontroli. Uh, saist, papildus komisijas priekšlikumā mums ir vajadzīgi, pap, vajadzīgs papildi iniciatīvas, lai veicinātu dalību valstu iniciatīvas. Somija ir gatava risināt jauns, meklēt jauns risinājums, lai atteiktos no iekšējiem robežas pārbaudēm. Mūsu prezidentūra ir apņēmusies integrēt Eiropas uh, robežu uzraudzību. Uh, Tāds, e, tādām Eiropas Savienības aģentūra kā Frontexam ir nozīmīga loma, pamata atbildība par ārēju robežu pārbaudīšanu gulsters un dalībvalsts pleciem. Mums ir jābūt efektīviem, saurskatāmiem instrumentiem, lai nodrošinātu, ka Schengenas zonas prasības tiek izpildītas, īpaši attiecībā uz ārēju robežu aizsardzību. Somijas prezidentūra ir apņēmusies sniegt atbalstu kvalitātes nodrošinājumu sistēmu izstrādē. Eiropas Savienības finansējuma veicināšana uh, robežu pārvaldībai ir viens no svarīgākiem elementiem mūsu pre prezidentūrai. Finansējumam jāatbilst gan iekšējiem, gan ārējiem migrācijas pārvaldības uh, elementiem. Mums ir jāvēršas pret nelegālu migrāciju. Eiropas finansējums jāizmanto elastīgi pielāgojoties pastāvīgām izmaiņām mūsu operatīvajā vidē. Pārobežu noziedzības apkarošana, radikalizācijas terorisma apkarošana un citu smago, citu smago noziegumu apkarošana. Tas ir mūsu kopīgais mērķis, kam jāvērtē, jāvērš, jāvēlt mūsu finansējums. Arī upuru aizsardzība ir svarīga. Cilvēktiesības jāievēro visos aspektos, ka tiek izmantot šie finanšu instrumenti. Noslēgumā vēlos teikt, mums jāskatās tālu nākotnē, meklējot risinājums sarežģītiem apdraudējumiem un izaicinājumiem, ar kuriem saskars mūsu Eiropas Sanības iekšējā drošība. Nelielas izmaiņas un īstermiņa plāni nav pietiekami. Mums ir jāpieņem gudri un tālredz, tālredzīgi lēmumi, pamatojoties uz mūsu zināšanām, pētījumiem un datiem ja mēs esam vienoti un rīkojamies kopīgiem spēkiem iekšēnē, tad neviens mūs no ārpus nevarēs sašķelt. Paldies! Thank you, minister Ohisalo. Lielas paldies ministrei Ohisālu un uh, tagad es vēlētos atklāt viedokļu apmaiņu. Katram runātājam ir atvēlētas divas minūtes. Un beigās atbildēs eh, ministra Auhisālu. Apelkungs, Polija. Lūdzu. Liels paldies! Šķiet, ka varu runāt poliski. Liels paldies, ministres kundze, par eh, jūsu runu, jo īpaši man patika daļa par kiberapdraudējumu. Tas patiešām ir ļoti liels izaicinājums mums visiem. Es saprotu, ka tie tā tieši darbojas civilizācija. Vispirms mēs kaut ko izgudrojam, kas palīdz visiem, tad ļaunie izdomā, kā to vērst pret mums, un tad mums ir jāmēģina tikt galā ar šiem ļaunajiem. Šķiet, ka mēs tagad esam sasnieguši tieši šo fāzi. Uh, Es domāju, ka mums visiem vajadzētu atcerēties eh, Džordža Orvela teikto. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut, ka parādītos patiesības ministrija, kas uzliks cenzūru internetā. Mums ir vajadzīgs internets. Protams, mums ir jāmēģina arī ierobežot eh, viss ļaunais, proti maldinoša informācija, sliktas idejas. Ļoti bieži Te ir runa par trešo valstu ietekmi. Trešajām valstīm nepatīk nedz Eiropas integrācija, nedz demokrātija Eiropā. Es domāju, ka mums ir jāizvērš šis process, kā vērsties pret visu ļauno internetā, un šim procesam ir jābūt tādam mierīgam un piesardzīgam. Mums vajadzētu piesargāties un neizveidot šo Orvela patiesības ministriju. Uh, Lielas paldies tagad eh, Kateros kungs no Kipras. Καλημέρα σας. Ε, κυρία Υπουργέ, στην ομιλία σας σήμερα... Lielas paldies. Ministres kundze, jūsu uzrunā šorīt jūs teicāt, ka viena no uh, pašreizējā Somijas prezidentūras prioritātēm ir nodrošināt, ka tiek stiprināta iekšējā drošība. Tāpat arī Eiropas Savienība ir jāaizsargā no teroristu uh, uzbrukuma apdraudējuma. Un tieši tāpēc prezidentūra veicina diskusijas par to, kā mēs turpināsim darbu pie iekšējās drošības veicināšanas Eiropas Savienībā. Uh, Mēs vēlētos saņemt mazliet vairāk informācijas par to, kas notiek ar priekšlikumu paplašināt um, Eiropas prokurora biroja pilnvaras. Šīs birojas nu pat tika izveidots ar mērķi cīnīties pret pārobežu terorismu. Jūs atsaucāties arī uz vārda brīvību. Jūs, protams, ļoti labi apzināties, ka um, naidīgi izteikumi bieži vien tiek uzskatīti par vārda brīvību. Protams, ka vārda brīvība nav neierobežota. Mums vajadzētu cīnīties pret šo politiku, kas veicina naidīgus izteikumus, rasismu un diskrimināciju. Paldies! Paldies! Sara Lehos, kungs, Eiropas parlaments. Lūdzu. Paldies! Lielas paldies arī ministras kundzei par eh, viņas runu. Es eh, personīgi to vērtēju ļoti augstu. Ir eh, pilnīgi skaidrs, ka internets ir kļuvis par jaunu noziedzības lauku. Tas rāda pavisam konkrētas un īpašas problēmas. Pirmkārtām milzīgā nesodāmība, kas uh, Eh, pašlaik ir šiem kibernoziegumiem. Šeit mēs nerunājam tikai par terorismu. Protams, es pateicos par to, ka ministre tik ļoti uzsvēra, ka mums ir eh, vajadzīgi tiesību akti, lai vērstos pret teroristiska satura izplatīšanu internetā. Mēs visi zinām, ka terorisms nav tikai noziedzīga darbība, tā ir stratēģija, Uh, sabiedrības destabilizācijai. Terorisms šeit uh, rada ne tikai ļaunumu uh, cietušajiem šo cilvēku dzīvē, bet tas rada arī psiholoģisko teroru, un mm, mērķis terorismam ir tieši šāds. Protams, teroristiem um, internets līdz ar to kļūst par neatsveramu rīku, to mēs visi ļoti labi apzināmies. Es gribētu, lai ministre uh, pastāstītu vairāk par diviem punktiem. Ministre noteikti apzinās, ka Eiropas parlaments ir uztraucies par finansējuma samazināšanu dažādām aģentūrām Eiropas Savienībā, kas spēlē aktīvu lomu šajā jomā. Es gribētu zināt, kāda ir ministres nostāja un ko tieši prezidentūra iesāks, lai šo situāciju labotu, lai nodrošinātu uh, ilgtspējīgu finansējumu Savienības aģentūrām. Un otrkārt, es gribētu zināt, kas tiks darīts, lai novērstu kibernoziedzību. Kā jūs vērtējat pašreizējo sadarbību starp tehnoloģiskiem uzņēmumiem un ko tieši vajadzētu darīt, lai šo sadarbību veicinātu? Paldies! Thank you. Lielas paldies! Tagad Mecu kungs, Beļģija. Floris, jūs. Lūdzu. Paldies, līdz priekšādētājs kundze. Paldies arī ministrei Ohisālu par ļoti skaidro uzrunu. Jūs, jo īpaši izcēlāt pasažieru m, mm, reģistrus kā vienu no jūsu prioritātēm, mēs uh, Ļoti ilgi gaidījām Eiropas regulu, kur bija runa tikai par gaisa pasažieru datiem. Beļģijā tagad ir pieņemts likums, kas ir daudz plašāks. Te ir ietverti ne tikai gaisa pasažieru dati, te ir runa arī par uh, dzelzceļu, kuģiem, uh, autobusiem un tā tālāk. Mēs cīnāmies ar to, ka daži privātu uzņēmumi nevar tikt piespiesti dalīties ar konkrētiem datiem. Es gribētu jautāt ministrei kā ekspertē šajā jomā, vai to visu nevajadzētu pieņemt Eiropas līmenī. Iespējams, ka vajadzētu sagatavot pielikumu, var, varbūt pat jaunu Eiropas direktīvu. Vai arī varbūt jūs uzskatāt, ka šis jautājums ir dalībvalstu kompetencē. Paldies! Liels paldies! Un tagad Heinemolas kundze, Somija. Thank you, speaker. Liels paldies priekšādātāji, liels paldies arī ministrei Ohisalu par ļoti konkrēto prezentāciju par mūsu kopējiem izaicinājumiem Eiropas Savienībā. Vēlējos jautāt ministrei par privātuma tiesībām. Kā mēs visi zinām, privātuma tiesības nepazīst robežas starp valstīm un Eiropas Savienībai vajadzētu būt uh, galvenajai, kas cīnīsies par savu pilsoņu tiesībām. Gribēju uzdot pavisam konkrētu jautājumu ministrei. Kāda, jūsuprāt, ir Eiropas Savienības loma veicinot privātuma tiesības arī ārpus Savienības robežām, piemēram, apvienot, Amerikas Savienotajās valstīs? Thank you, and then Mrs. Kanko kundze, Eiropas parlaments. Paldies, ministras kundze. Gribēju jautāt un arī komentēt par uh, ko tādu, kas uh, mani ļoti interesē. Manuprāt, Eiropā ir ļoti grūti mm, sarunāties par jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi. Vietā, no kurienes es nāku, jūs pat var nogalināt par to, ja jūs uh, paužat savu viedokli. Es uzskatu, ka uh, šādas lietas noteikti neiederas uh, demokrātiskā apgaismības kontinentā. Tātad, kad sāku darboties kā politiķe, es pamanīju, ka dažas sarunas ir patiešām ļoti grūti noturēt. Es rādzu, ka arī uz Eiropas zemes daudzi cilvēki tiek nogalināti viņu viedokļu dēļ. Vai arī tāpēc, ka viņi ir kaut ko uzrakstījuši avīzē, Atcerēsimies, piemēram, par Čārlī Ebdo gadījumu vai arī par daudzām žurnālistēm, arī par eh, Zēnebu, kas eh, strādāja eh, Čārlī Ebdo avīzē, un viņu tagad katru dienu apdraud tikai tāpēc, ka viņa pauž savu viedokli. Mums ir jāsaprot, ka vārda brīvība ir jāīsteno. Es gribētu arī pievērsties šīm punktām, ka īsnībā ir pat eh, grūti sarunāties par svarīgiem jautājumiem. Es eh, domāju, ka tas galīgi neatbilst Eiropas idejai. Es eh, gribētu dzirdēt no jums, kā panākt, lai Eiropā mēs patiešām varētu sarunāties, lai šīs tiesības nepastāvētu tikai uz papīra. Paldies! Pilčika kungs, Eiropas parlaments. Thank you very much. Uh... Paldies, ministras kundzei. Paldies arī, ka es esmu šeit. Paldies arī par uh, ļoti uh, plašo prezentāciju. Es gribētu runāt par diviem tematiem. Pirmais attiecas uz Schengenes zonu. Priecājos, ka jūs uh, pieminējāt izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies, un, proti, mums ir jānodrošina, lai Schengenes zona uh, funkcionētu pilnībā. Uh, Tas ir izaicinājums ne tikai attiecībā uz ārējām Schengenas robežām, te ir jādomā arī par iekšējo kontroli, ko tagad īsteno vairākas dalību valstis. Man interesēja jūsu paziņojums, ka Somijas prezidentūra uh, ir ieplānojusi nākt klajā ar vairākiem priekšlikumiem, kas varētu pat iet tālāk par pašlaik izskatītajiem. Varbūt jūs varētu mazliet vairāk komentēt šo jūsu teikto. Tātad, kā mēs varētu ātri un efektīvi nodrošināt, ka šī iekšējā robeža kontrole Schengenas zonā, kas ir nelegāla, beidzot tiktu pārtraukta. Un tagad otrs temats. Es vēlētos izteikt komplimentus kolēģiem, kas jau izteicās. Tātad te ir runa par to, kā mēs varētu cīnīties pret dezinformāciju internetā. Mēs eh, pavadām ļoti daudz laika runājot par to, kā vērsties pret eh, teroristisku saturu internetā, bet es uzskatu, ka šī eh, dezinformācija ir pat vēl lielāks izaicinājums. Šeit varbūt mēs to nevaram pamanīt katru dienu, bet uh, Tas uh, pilnībā runā pretī uh, mūsu uh, kopējām vērtībām, un te ir runa par to, ka dažas dalība valstis nespēja cīnīties pret šo fenomenu vienas pašas. Tātad te ir runa arī par lieliem interneta uzņēmumiem un lielām platformām, kas būtu jāiesaista šajā cīņā pret dezinformāciju, un tas ir jādara laicīgi un efektīvi. Paldies, un tagad pēdējais runātājs eh, šajā jautājuma kārtā, un tas ir eh, Kalīkungs Slovēnija. Paldies! Paldies eh, ministrei, paldies arī abiem līdzpriekšēdātājiem. Es pilnībā varu piekrist Somijas ministres sniegtajai prezentācijai. Tika uzsverti vairāki temati, kas pašlaik ir ļoti aktuāli bet es pats vēlētos koncentrēties tikai uz vienu detaļu. Proti, īsti nezinu, kā to formulēt. Es vēlētos runāt par mankārību un man kā arī būs saistībā ar interneta drošību un mūsu bērniem. Kā jūs zināt, pašlaik ik viens var pievienoties sociālajiem mēdījiem savā vietā runī. Vienkārši vajag uzklikšķināt, pateikt, ka jums ir vairāk par 18 gadiem un multinacionālie uzņēmumi, kuriem pieder šie sociālie mēdīji, nepievērstam nekādu uzmanību. Bērni 11, 12 gadu vecumā ļoti lētecīgi un ir ļoti daudz uh, ļaunprātīgas izmantošanas gadījuma attiecībā uz sociālajiem mēdījiem. Es domāju, ka mums vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Paldies! Paldies, tagad došu vārdu ministrei Ohisālu, lai viņa varētu atbildēt uz jautājumiem. Kiitos paljon kaikille kysymyksistä ja osa kysymyksistä ehkä oli jossain määrin. Daļā no šiem jautājumiem zināmā mērā tika uzdoti manai kolēģei, kas ir atbildīga par tieslietām, tātad Endriksons kundzei. Tāpat arī um, bija vairāk jautājumi, kas varbūt bija adresēti vairāk tieši man. Liels paldies par visiem jautājumiem attiecībā uz Schengenes zonu. Somijas prezidentūras laikā mēs mēģināsim rast risinājumu attiecībā uz iekšējām robežām. Iespējams, ka uh, tiks izmantota uh, lielākā uh, policijas uh, spēku izmantošana vai arī mēs varēsim izmantot uh, citus instrumentus. Ja ir runa par ārējām robežām, tad, protams, ka mums ir kopēja Eiropas rīcība, kas ļauj mums uh, kopēji darboties. Vēlos norādīt arī uz diviem faktoriem, kas šeit spēlē, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, tātad atpakaļ nosūtīšana. To noteikti mums vajadzētu stiprināt un mums vajadzētu veicināt sadarbību ar citām Eiropas valstīm. Mēs vēlētos, lai visi šie pasākumi tiktu uh, ieviesti un stātos spēkā. Un Somijai noteikti būs arī vairāki priekšlikumi uh, par to, kā mēs varētu nodrošināt labāko brīvo apreti un nodrošināt augstāku drošību. Um, kiberdrošību, kibernoziedzība. Tika uzdoti vairāk jautājumu arī par šo tematu. Protams, mums ir vajadzīgi resursi un kapacitāte. Mums ir jāspēj reaģēt ātri un efektīvi. Un tas attiecas uz pilnīgi visiem spēkiem, gan uz policijas spēkiem, gan arī uz daudzām citām um, iestādēm. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu cīnīties pret šādu veidu noziedzību. Tām ir vajadzīgi arī elektroniskie pierādījumi, kuriem ir vajadzīga attiecīga uzglabāšana un kuriem ir jānokļūst īstajās rokās pietiekamā ātri. Vajadzētu veicināt arī informācijas apmaiņu, bet šeit daudz kas ir atkarīgs tieši no dalību valstu suverenitātes. Tāpat arī ir jāsaprot, ka šī tiešsaistes pasaule ietekmē uh, pilnīgi visus mūsu dzīves aspektus. Tagad mazliet plašāk par vārda brīvību, par naidīgiem izteikumiem, par hibrīdu apdraudējumu, par to, kā tas viss ietekmē demokrātiju. Mūsu prezidentūras laikā mēs pievērsīsim ļoti lielu uzmanību tiesiskas valsts principu ievērošanai. Tas attiecas arī uz preses brīvību un uz vārdu brīvību. Šajās debatēs ir kāds ļoti būtisks elements Ja tiek īstenota vārda brīvība, ir jānodrošina arī atbildīgums. Eh, šīs abas lietas iet roku rokā. Tas attiecas eh, uz Eiropu un, protams, ko varētu darīt Eiropas Savienība. Mums ir bijušas jau tādas kopējas sarunas, piemēram, esam veduši sarunas ar pakāpojumu sniedzējiem, ar platformām tādām kā eh, Facebook, Twitter, Instagram. Arī šīm platformām ir jāuzņemas daļa atbildības. Tātad. Tā, Mums ir jāveicina tiesiskas valsts principi pilnīgi visur. Tas attiecas arī uz vārda brīvību. Un, protams, ka vārda brīvība vienmēr ies roku rokā ar atbildību par saturu, kas tiek izplatīts. Tagad par pasažieru datu reģistriem. Kā jūs zināt, teroristi Un noziedznieki izmanto dažādus uh, transporta veidus, uh, dažādus informācijas kanālus. Lai cīnītos pret uh, terorismu un smagu noziedzību, mums vajadzētu saprast, kur tieši mēs varētu apkopot šos pasažieru datus. Tas nav tikai dalībvalstu kompetencē, mums ir jāroda arī Eiropas risinājumi. Mūsu prezidentūras laikā mēs eh, izskatīsim dažādus ceļus, kā šos datus varētu saglabāt, protams, vienmēr ievērojot eh, arī tiesības uz privāto dzīvi, eh, nepārkāpjot pamattiesības un tā tālāk. Padomē tagad ir jāpauž savs viedoklis par pasažieru datu saglabāšanas apjomu. Mēs eh, skatīsimies, vai mēs varam iet eh, tālāk par tikai gaisa pasažieru datiem. Un tad, protams, mums ir jāskatās, kā tas viss ietekmēs eh, tiesisko un finanšu pusi, un, protams, mums ir jāpadomā arī par tehnoloģiskajiem risinājumiem. Lūk, tās bija atbildes uz jautājumiem, kas ir manā kompetencē, pārējā jautājuma daļa vairāk attiecas uz eh, tieslietu ministra kompetenci, tāpēc nevar sniegt uz tiem atbildes. Yeah, minister, thank you. Ministrs kundze, paldies. Lūdzu, vārds kolēģim. We will continue with the following point to the order of the day, which is the uh, presentation again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 Is it you? it's okay, me, you go ahead. Yeah. Okay, so <clears throat> now we move to. Ejam tālāk. Nākamais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa par Eiropola informācijas pārvaldības prioritātēm šogad. Ar prieku sveicu šeit Luis Deo Sebio Ramos kungu, kurš ir izpildirektora vietnieks, un Ancija Kangas kungs, superintendants eh, Somijas policijas pārvaldē. So I first give the... Vispirms došu vārdu Luis Deusebio Ramos kungam uz maksimāli desmit minūtēm. Lūdzu. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kopējās parlamentārās uzraudzības grupas locekļi. Man ir prieks šodien runāt par šī gada Eiropola informācijas pāraudzes prioritātēm. Vispirms iepazīstināšu ar sevi. Esmu Luis Deusebio. Esmu izpildirektora vietnieks, esmu atbildīgs par cilvēku resursiem, informāciju pārvaldību, finansēm. Eiropola stratēģijā 2020 plus informācijas pārvaldībai ir ļoti svarīga loma aģentūrā. Stratēģijā ir atrunāts, ka informācija ir vissvarīgākais aktīvs Eiropol līdzībā. Tā īstenībā ir mūsu rīcības pamatā. Informācijas pārvaldība ir daļa no aģentūras pamatdarba, tāpēc informācijas pārvaldība ir tik svarīga. pieeja Eiropola informācijas pārvaldībā ir ļoti praktiska. Mēs cenšamies panākt, lai pareizā informācija būtu pieejama pareizajiem cilvēkiem pareizajā brīdī. Ļoti praktiska pieeja. Vienmēr paturot prātā to, ka tiesību sargājušiem darbiniekiem uz vietas ir nepieciešama aktuāla informācija. tiesību sargājušajiem darbiniekiem ir jābūt pieejamai nepieciešamai informācijai. Un informācijas pārvaldības skar visu mūsu aģentūras darbību. Runa ir gan par migrantu um, kontrabandu, gan um, nopietniem starptautiskiem noziegumiem, gan terorismu. Tātad skan visas mūsu aģentūras darbības jomas. mūsu informācijas pārvaldība kļūst aizvien sarežģītāka. Šīs prezentācijas kontekstā parādīšu galvenās sistēmas, kuras mēs izstrādājam, un jūs tās redzat uz ekrāna. Vispirms drošā informācijas apmaiņas eh, tīkla aplikācija Siena – ap, apmainamies ar informāciju starp Eiropolu, dalību valstīm un citām pusēm. Tur ir vairāk kā 10 tūkstoši lietotāji. Otrakārt, Eiropola informācijas sistēma, kas ir paredzēta meklējumiem, ātrai piekļuvēja datiem pār nopietniem starptautiskiem noziegumiem. Lai varētu rast eh, kopsakarības starp dažādām izmeklēšanām. Mums ir īpaši eh, arī saskārnē ar nosaukumu Quest, eh, kas ir paredzēta vaicājumu veikšanai Eiropol sistēmās. Šobrīd eh, sistēmā ir vairāk kā 9000 lietotāju Eiropā. Treškārt ir Eiropola analīzes sistēma. Tas ir specializēts instruments, kas ļauj veikt kriminālietu analīzi tur piekļūt var tikai Eiropola analītiķi un speciālisti. Un visbeidzot, mums ir arī Eiropas, eh, Eiropola eh, ekspertu platforma, kas skar visas jomas, kas ir Eiropola kompetencē. Šeit nav ietvert nekādu personīgo datu saistībā ar noziegumiem. Eh, Lietotais skaits ir ap 60 tūkstošiem personu Tas eh, ne tikai eh, dalību valstīs, bet arī um, privātais sektors šeit ir iekļauts. Vissvarīgākās informācijas pārvaldības eh, prioritātes šim gadam ir uzskaitīts šajā slaidā. Pirmā prioritāte ir veicināt informācijas apmaiņu, dalīšanos ar zināšanām un sadarbības ar dalību valstīm un citām pusēm. Otrakārt, darīt pieejamus instrumentus, lai veicinātu meklēšanu un eh, sakritību atrašanu, kā arī datu pārvaldību, kas ir ļoti svarīgi. Eh, no, tāpat ir jānodrošina arī eh, sadarbspēja. Pieprasījumi apmērā pieaug katru gadu Arī geogrāfiskais pārklājums pieaug. S mēs saskaramies ar budžeta ierobežojumiem un IKT jomas pieprasījumiem. Jūs to redzat eh, slaidā pa labi. Pieprasījums, kas nāk no dalībvalstīm un citām pusēm, veido 48 miljonus eiro bet pieejamais budžets IKT jomā ir 23,48 miljonu eiro. Līdz ar to uh, mums ir 19 miljoni iztrūkums uh, atšķirībās ar pieprasīto un pieejamo. Neskaroties uz ierobežojumiem, Eiropola spēja reaģēt uz uh, tiem pieprasījumiem, kas nāk no dalību valstīm. Šajā slaidā un arī nākamajā es vēlētos parādīt jums tās iniciatīvas, kas ir jau pabeigtas vai ir tuvu savam noslēgumam. Vispirms par drošas informācijas apmaiņu tīkla aplikācijas Jena. Mēs izveidojam jaunas savienojumus ar Gruziju un Pasaules muitas organizāciju. Otrakārt, attiecībā uz Eiropola informācijas sistēmu esam veikuši uzlabojumus tehniskajās komponentēs šajā platformā. Un e, esam sasnieguši arī uzlabojums meklējumu un rezultātu apstrādē. Tālāk attiecībā uz Quest Eiropol sistēmu. Mēs e, savienojam šo instrumentu ar pamata aizsardzības līmeni, kas šobrīd ir pieejams sešām valstīm - Somijai, Grieķijai, Ungārijai, Latvijai, Polijai un Rumānijai un esam uzlabojuši arī meklēšanas algoritmu šajā instrumentā. Tālāk par identitātu un piekļuvas pārvaldību. Esam centralizējuši autentifikācijas e, servisu. Esam uzlabojuši arī identitātes pārvaldības e, ziņošanas iespējas. Kas attiec uz aģentūras dalību sadarbspējas projektām Eiropas Savienības līmenī, esam apstiprinājuši Eiropolu ceļakārti. Tas notika pēdējā valdes sēdē šī gada maijā. Ar šo ceļakārti aģentūra plāno aktīvi sekot eh, tam notikumu attīstībai, kas ir svarīgs plānošanai. Šobrīd turpinās darbs pie tiešās piekļuves nodrošināšanas viss informācijas sistēmai. Un vēlamies arī turpināt uzlabot eh, Schengens informācijas sistēmas divi meklēšanas iespējas. Tālāk par automatizētās datu apmaiņas procesu eh, projektu. Šeit ir eh, plānots turpināt atbalstīt infrastruktūru, Tālāk automātiski biometriskās identifikācijas sistēma. Šeit eh, aģentūras loma ir sniegt eh, savu pienesumu kā ekspertiem Eiropas komisijai. Un par universālo ziņu formātu UMF. Šeit aģentūra piedalās ar saviem ekspertiem, sniedzot atbalstu integrētai Quest un Siena eh, pakalpojumu izmantošanai. Kaut arī šīs prezentācijas e, e, ierobežojumi e, skar 2019. gadu, es vēlētos tomēr paskatīties arī mazliet tālāk uz nākamo gadu. mums ir pieejams vēlmes attiecībām uz dalību valstu prioritātēm saistībā ar informācijas pārvaldību. Siena būs pieejama Eh, tiesību sargājušo iestāžu pārstāvjiem. Mēs paplašinām arī savus instrumentus. Eh, mēs arī turpinam eh, nodrošināt piekļuvi ieceļošanas, izceļošanas sistēmai, stiprināsim analītiskās iespējas, tā skaitā arī kiberjomā Mēs vēlētos arī uzlabot um, savu kapacitāti informācijas apmaiņā, izmantojot dažādas platformas un arī uzlabot automātisko datu apmaiņu. Tas arī viss no manas puses. Ar prieku atbildēšu uz jautājumiem, ja jums tādi būs. Thank you. Now... Paldies! Tagad ar prieku došu vārdu Ansī Kankas kungam, kurš ir superintendants eh, Somijas policijas pārvaldē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt! Visiem kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas locekļiem! Kā jau priekšsēdētāji norādīja, Esmu superintendants Somijas Nacionālajā policijas pārvaldē. Papildus tam viens no maniem pienākumiem ir vadīt uh, e, padoms darba grupu. Viena no mūsu centrālajām tēmām, uh, kuru mēs apspriežam darba grupā, ir uh, automatizēta informācijas apmaiņa nākotnē starp tiesību sargājušajām iestādēm, un šo diskusiju vēlamies likt strateģiskā kontekstā ar skatu nākotnē, ņemot vērā tos instrumentus, kas mums ir pieejami. Tāpēc arī mani uzaicināja ierasties šeit, uzrunāt jūs, kopīgo parlamentāras uzraudzības grupu un es izvēlējos eh, projektu OMF 3. Tas, ko es šeit redzu, ir dabīgs turpinājums nākotnes automatizācijai un tās paplašināšanai. Un cerams, man izdosies savā prezentācijā to darīt skaidru arī jums. Šobrīd situācija ar dalību valstu datiem, kas atrodas Eiropola glabājumā, e, ir tāda, ka mums ir tieša piekļuve, kuru paredz Eiropola regula. Tas attiec uz tiem datiem, kas ir iesniegti Eiropolam, lai veiktu savstarpēju salīdzināšanu, pārbaudi un identificētu iespējamu pārklāšanos. Tas ir ļoti svarīgi datiem, tātad, kuriem ir eh, tieši piekļuvi dalību valstīm. Tāpat mums ir tieši piekļuvi arī citām eh, saiktēm saistībā ar strateģiskiem un tematiskiem datiem. Tas ir tas, kas mums jau ir šobrīd. Tātad, kā jau es norādīju, tiešā piekļuve ir paredzēta Eiropo regulā, So, uh, the, the... Pašreizējā regula saka, ka mums ir uh, Eiropola sava informācijas sistēma. Tātad Eiropola uh, turētie dati var tikt izmantot kopīgi. Tomēr šīs sistēmas ir dalītas un dalību valstīm ir izmantojama viena daļa no šīs Eiropola informācijas sistēmas, kur tiek glabāti dati, kas ir iesūtīti savstarpēju sakarību meklēšanai. Mums ir arī piekļuvē, tieša piekļuvē Eiropola informācijas sistēma caur iebūvēto saskarni. Tas, protams, ļoti interesanti mums, Somiem, jo mēs esam visaktīvākie šo datu lietotāji. Mēs vieni paši, Somija, veicam 69% no visiem meklējumiem Eiropola informācijas sistēmā 2018. gadā. Ar to mēs ļoti lepojamies. Manuprāt, tas pierāda, ka mums ir ļoti labi procesi izveidoti. OMF3 plus projekts ir paredzēts piekļuves un meklēšanas automatizēšanai no nacionālajām sistēmām. Šīs sistēmas funkcionalitāte, to jau norāda iepriekšējais runātājs, eh, tas to sauc par Quest. Eh, tas ir izmēģinājuma projekts, vēl tas šobrīd pilnībā operatīvi nedarbojas, bet to vispirms izmēģinās ar komisijas finansētu projektu starpniecību, kur piedalās Somija. Somija nav galvenā izpildītāja šajā projektā. Ideja ir tāda, ka ka gala lietotājam vajadzētu būt iespējams piekļūt dažādiem informācijas avotiem no viena datora, veicot vienu meklējumu vai vaicājumu. Tātad, lai varētu meklēt gan eh, dalību valstu sniegtojos datos Eiropolam, gan arī citos datos, kas ir Eiropola rīcībā. Un saikne ar to, ko mēs apspriedām šeit, Quest ir paredzēta kā daļa no Eiropas Savienības sadarbspējas, kas ļautu veikt meklējumus eh, no dalību valstīm Eiropas eh, meklēšanas portālā tiešā veidā piekļūstot Eiropola datiem papildus centralizētām Eiropas Savienības datubāzēm. Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka Somijas prezidentūra savā diskusiju dokumentā ir norādījusi, ka sākuma punktam vajadzētu vienmēr būt eh, gala lietotāja e, ērtumam un vienkāršībai. Iznākumam būtu jābūt tādam, ka gala lietotājam jāspēj piekļūt visiem datiem, kas e, tiem, e, šim lietotājiem ir tiesiski pieejami ar vienu meklējumu. Tas pagaidām ir paredzēts nākotnē, šobrīd tas politiski un juridiski nav īsti iespējams vēl. Kā jau es norādīju, Quest sistēmas funkcionalitāte pirmajā kārtā atbalstīs tikai vaicājumus, kas ir veikti EIS sistēmā. Un tas dos operatīvo um, iegūmu tām dalību valstīm, kas nepietiekam vēl izmanto tos datus, kas ir nodoti Eiropola rīcībā no dalību valstīm. Tāds ir mūsu vērtējums par esošo situāciju. Mēs jau šobrīd varam saņemt uh, datus no EES, izmantojot iebūvēto saskarni. Nākamais svarīgais solis ir uh, tas, ko Eiropo regula vēl paredz, ka dalību valstīm ir jābūt piekļuvēji, eh, ko dēvē par hit, no hit, trāpījums vai nav trāpījums, izmantojot uh, eh, Eiropola analīzes sistēmu EAS. Šajā daļā ir iekļauti dati, kas ir iesniegti operatīvai analīzei. Kā jau es norādīju, tas nebūs tiešā veidā pieejams, bet tikai eh, kā trāpījums vai nav trāpījums. Cilvēka līdzdalība varētu būt tikai tāda, lai pārbaudītu, vai pieprasītājiem ir tiesības piekļūt eh, datiem. tas, ko mēs esam paredzējuši un uz ko ceram ir tad, ka šī iespēja beidzot tiks nodrošināta un darbosies. Tas būs liels uzlabojums dalību valstu iespējās uzm, izmantot eh, tos datus, kas ir Eiropola eh, glabāšanā. Jo analīzes sistēmas apjoms ir daudz lielāks nekā EIS informācijas apjoms. Es teiktu, ka tur ir aptuveni desmit reizes vairāk eh, personu un datu. Protams, ka šeit ir arī jāsaprot, ka mūsu rīcībā ir līdzekļi jau šobrīd piekļūt šiem datiem, bet šī funkcionalitāte vēl nav tik eh, laba kā tā, kas ir atrunāta Eiropola regulā. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, kas, protams, var mainīties un būs atkarīgi no budžeta ierobežojumiem un personīgajiem resursiem, bet saskaņā ar eh, pašreizējo informāciju šī piekļuve trāpījumu nav trāpījumu eh, sistēmai paredzēta līdz 2020. gadam. Bet tas pagaidām ir tikai kā aplēse. Un savas prezentācijas noslēgumā vēlos norādīt, ka tam vajadzētu veicināt dalību valstu piekļuvi Eiropola informācijai, palielinot to desmitkārtīgi, ļaujot veikt plašāku nacionālā līmeņa analīzi, un iegūmi varētu būt ievērojami. Ar to es tad arī vēlos eh, likt punktu savai prezentācijai. Paldies par jūsu uzmanību. Thank you both. Paldies jums abiem, jūs Sēvijo kungs un Kangas kungs. Paldies par jūsu prezentācijām. Tagad mūsu rīcībā ir vēl nedaudz laika līdz kafijas pauzē, kas paredzēta pusdienas. Varat uzdot jautājumus, saņemsiet atbildes. Tātad lūdzu esat aicināti uzdot jautājumus, varat iesniegt tos arī uh, rakstveidā uz tām veidlapām, ko esat saņēmuši. Katrā šajā sanāks daļā jums ir izplatīts šāds lapas pāris. Um, cilvēki jau pieteicās izteikties, tātad katram vairāk par divām minūtēm, un tad būs laiks sniegt atbildes mūsu viesiem, jau Slebja kungam un Kalkas kungam. Vispirms vārds Kornelī kundzei no Itālijas, lūdzu. No? Yes, please. Lūdzu. Thank you, I speak in English. Paldies, runāšu angliski. Dargie kolēģi, Šis laiks, kurā dzīvojam, ir liela izaicinājuma laiks, un es esmu Itālijas parlamenta deputāte, un mēs saskaramies arī ar tādu problēmu kā migrācijas pārvaldība. Jūs jau zināt, ka Itālija jau sen ir aicinājusi, mm, lai viņai tiek sniegta efektīva palīdzība, jo Eiropas robežas ir Itālijas robežas, un nu, Itālijas robežas ir, e, ir Eiropas robežas. Frontex un Itālija jūnijā parakstīja jaunu drošības rīcības plānu, kas pārādz efektīvāku informācijas un datu apmaiņu starp abām organizācijām, lai labāk kontrolētu Eiropas robežas. Tātad vēlos zināt, kā šis projekts sokas. Mēs tiešām esam fokusējuši uz šo mērķi, mēs sniegsim jums atbalstu um, no savas puses un paldies, ka esat atjaunojuši jaunu sadarbības um, gaisotni un paldies, tiešām saist daudz cerības ar to. Paldies! Un tagad mm, Mirjantus kungs no Kipras. Paldies, priekšstādētāji kungs! Iepriekšējā mūsu sanāksmē Bukarestē tika pieminēts Travel Intelligence Center, tā izveide, tātad ceļošanas eh, inteliģences centrs ir paredzēts, ka šeit būs pieejama informācija dalībvalstīm saistībā ar ceļojumiem. Mēs vēlētos uznāt, cik tālu ir tagad uh, izveidot šis centrs. Paldies! Paldies! Kofod kungs no Eiropas parlamenta. Want, uh, es paldies vēlos, lai Kangas kungs paskaidrotu šo skaitli, kas minēts prezentācijā. Tur izskanēja informācija, ka Somija ir pirmajā lietā, pirmajā vietā veicot meklējums Eiropola bāzē. Es atceros, izskanēja 69% skaitlis. Es vēlētos apstiprinājumu, vai es pareizi sapratu šo skaitli. Un Marisam kungs arī no, arī no Eiropas parlamenta vēlas uzdot jautājumu. Jā, paldies. Šis ir svarīgs temats. Un es esmu priecīgs, ka. Uh, ir sanākuši kopā dažādo parlamentu deputāti ar Eiropas parlamentu deputātiem. Es esmu dzirdējis vairākus stāstus par sadarbību Eiropolu. Ir dažas valsts, kas ļoti labi sadarbojas, sniedz informāciju, norit, eh, notiek informācijas aprīt, tiek izmantot uh, eh, eh, Eiropolu funkcijas, sniedzot uh, drošību dalībvalstīs. Tad ir citas valsts, kas nav īpaši iesaistījušās Eiropolu darbā. Un dažkārt tad ir grūti iegūt informāciju no citu valstu policistiem. Piemēram, lai mm, kaut ko atrisinātu drošības eh, terorisma jomā. Tad jūsu skatījumā Somijā jums jāapmainās ar informāciju ar jūsu kaimiņiem Zviedriju, Igauniju. Kad jūs pieprasāt informāciju, vai jūs atbildi saņemat ļoti ātri, vai ar dažām valstīm ir problēmas? Dažos reģionos dažkārt šķiet, ka ir gū, grūti iegūt informāciju jums grūti varbūt iegūt informāciju, jo saprotu, jūs šai jomā esat visaktīvākie Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! saka Lopes Agilārkungs. Es neredzu, ka vēl kāds vēlētos eh, izteikties. Mm, neviens no Nacionālā parlamenta delegācijas vai Eiropas parlamenta nav aizpildījis rakstisko veidlapu. Nu, tad došu vārdu mūsu abiem runātēm, lai viņi varētu sniegt atbildi uz jautājumu. Tad lūdzu, te uz sevi jau kungs un pēc tam kangas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies par jūsu jautājumiem! Es atbildēšu uz pirmo un otro jautājumu, un tad Kangas kungs atbildes trešo ceturtē. Jautājums par sadarbību starp Eiropu un Frontex. Šī sadarbība tiešām tiks stiprināta ar jauno vienošanos sadarbība, Eiropola sadarbībai ir citā mandāta iekļautā, tātad um, apkarojot migrantu kontra cilvēku tirzniecību. Tad mēs piedalāmies uz vietas šais operācijā. Un vienmēr mēs esam pakļauti uh, vietējām varas iestādēm, vai tas būtu Itālijā vai Grieķijā. Tas ir tad, iestādes, kas pieprasījušas Eiropolu atbalstu. Tātad Eiropols nekad nedarbojas pats pēc savas institīvas. Uh, Tas vienmēr atbalsta tiesības sargājušo iestāžu darbu uz vietas, tātad pakļaujoties Itālijas un Grieķijas varas iestādēm. Atbild uz jauno jau, uz otro jautājumu par ETS projektu Eiropas um, ceļošanas iestāžu ap, informācijas apmaiņas sistēmu. Aģentūras uzdevums tad nākotnē, kad šī sistēma tiks izveidota, ir pārbaudīt informāciju, kas nāk no ETIS, ETIS centrālā, eh, centrālās vienības, kas būs eh, Frontex eh, Elisā. Tātad, regula, tātad paredz regula, ka šī datu bāze, un tad tiek nosūtīta šo, šī informācija uz ceļošanas informācijas apkopošanas centru. Un Tātad mm, informācija būs jādara Frontex un Elisē. Pat labam mm, mēs pētām, kāda, kāda ir ietekme jaunajām prasībām, kas ir iet no šīs aģentūras. Man jāsaka, šī sistēma ievērojami ietekmēs Eiropola informācijas sistēmas, tāpēc, ka no ETS centrālās vienības nāks daudz pieprasījumu. Un ir arī prasība ka darbībai jātiek nodrošinātai visu laiku, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā. Tātad šī lielā pieejamība būs izaicinājums aģentūrai, tāpēc mēs ļoti cenšamies, lai varētu izpildīt atbilstošās prasības, lai Eiropol ar vienu varētu sniegt šo pakalpojumieties centrālajai vienībai. Manā skatījumā tad esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Un tagad dod, dod vārdu Kangas kungam. Jā, lūdzu, Kangas kungs. Paldies par jūsu jautājumiem. Attiecībā uz pirmo jautājumu tas būtībā tika atbildēts. Jā, 2018. gadā mēs veicām 69% no visiem pieprasījumiem EAS, un tā tie ir 69% no visiem pieprasījumiem visu dalībās kontekstā. Uh, liels skaitlis. Tomēr, lai gūtu kopskatu, man jāsaka, es runāju par pieprasījumiem, es nerunāju par datiem, kas tik piegādāti, un, protams, lielās valstis, kuri daudz vairāk uh, iedzīvotāju eh, sniedz daudz vairāk informācijas nekā Somija ar savu nelielo iedzīvotāju skaitu. Tātad es runāju arī par 2018. gadu, pērno gadu, ņemiet to vērā. Tagad mūsu īpatsvaru, mūsu pieprasījumu īpatsvars uh, ir samazinās, tāpēc, ka nevis mēs mazāk tādus iesūtām, bet tāpēc, ka citas dalībvalstis kļūst aktīvākas, un tā manā skatījumā ir laba tendence. Vēl jautājums bija par sadarbību. Te jāskata divas puses. Fakts ir tāds, ka pastāv dalī, eh, atšķirības starp to, kā dalībvalsts izmanto Eiropolu pakalpojumus. Dažas dalībvalsts izmanto šos pakalpojumus efektīvāk, cits mazāk. Tad ir jautājums par divpusējo sadarbību starp dalībvalstīm, un tiešais jautājums, ja to saprat pareizi, ir tāds, vai saskaramies ar problēmām, sadarbojoties ar mūsu Eiropas partneriem. Un atbildu šo jautājumu ir tāda, ka nē, es tā nevarētu teikt. Mums ir uh, veiksmīga sadarbība, pamatojoties uz pieprasījumu. Ja tā neizskatās, tad parasti pie vainas ir uh, cilvēciskais faktors, kāda mm, tīri cilvēciska kļūda, nevis tā ir sistēmiska vaina. Ir ļoti svarīgi šīs divas lietas nošķirt viena no otras, tad es nevarētu sūdzēties par mūsu sadarbību ar mūsu Eiropas partneriem. Paldies! Tagad e, būtu jābūt e, kafijas pārtraukumam, saka priekšsādātājs, taču esmu saņēmis vēl vienu pieprasījumu. Evelīna Haineluma no Somijas delegācijas vēlas uzdot jautājumus. Jautājumu lūdzu. Paldies, priekšsētāj kungs. Vēlos uzdot jautājumu ekspertiem par starptautisko notikumu attīstību gaitu. Man ir tāds jautājums kādas tehnoloģijas informācijas pārvaldībā tiek izmantotas starptautiskā kontekstā vai citos kontinentos, ne Eiropā. Un tad man vēl ir jautājums, vai Eiropa ir palikusi iepakaļ tehniskā progresa ziņā, vai mēs esam līderi informācijas pārvaldīšanas jomā. Paldies! Kangas kungs, lūdzu! Vispirms No nacionālā un Eiropas viedokļa es varētu teikt, ka mēs esam līderi. Nu, nevaru zināt, kā tiek, eh, kā norisinās iekšējā informācijas apmaiņa tādās valstīs kā ASV vai Latviņamerikas eh, valstu vidū vai Āfrikā, Āzijā. Taču varētu teikt, ka ir mm, tāds iespējas, ka Eiropa ir līdera šai jomā. Runājot par Eiropas sadarbību ar um, valstīm ārpus Eiropas Savienības, no mana viedokļa es tā tad uh, runāju par starptautisko informācijas apmaiņu, tad mēs paļaujamies uz Interpolu darbu. Jau sevi, kungs, jā, liels paldies! Es vēlos sīkāk pastāstīt atbildot šo jautājumu. Galvenās tendences, kas novērojams tirgu šodien, ir saistīts ar uh, mākslīgo intelektu. Eiropols strādā ar šiem instrumentiem, lai atvieglotu Eiropola analistu darbu. Un šie instrumenti ir saistīti ar dabīgu valodas uh, pārstrādi. Mēs saņemam pieprasījumu vai informāciju no dalībvalsts un uh, Tad mēs uh, ietaupām Eiropolu darbinieku laiku, lai uh, sniegtu atbildētu uz uh, dalību valsts pieprasījumu. Tas atvieglo tādu mūsu dalību, darbinieku darbu. Tad ir tādas uh, struktūras, struktūra vienības, uh, mēs sadalām tad, tekstu pa struktūrām. Ja tur, piemēram, ir vārds vai telefona numurs, tad tas arī atvieglo mūsu Um, darbinieku, Eiropola darbinieku darbu. Mēs strādājam ar jaunākajām tehnoloģijām, lai saņemtu datus no milzīgā datu apjoma, ko saņemam no dažādiem avotiem, piemēram, forensisko pētījumu sakarā, tur ir ļoti daudz informācijas un veicot izmeklējumus, piemēram, bērnu ļaunprātīgai seksuālai izmantošanai, tad mums ir vajadzīgs atlasīt informāciju. Tā mēs skatām ar šiem instrumentiem visu to informācijas apjomu. Mēs neizmantojam mākoņu, mm, mākoņu datošanu drošības problēmu dēļ. Informācija, ko apstrādājam Eiropolā, ir konfidenciāla. Nekādā gadījumā mēs neizmantojam mākoņu datošanas tehnoloģijas. Ceru, ka līdz ar to esmu atbildējis uz jūsu jautājumu. Lielas paldies mūsu abiem viesim, Eusebio, Europola izpildirektora vietnieku un Kangas kungam, kas ir Nacionālā Somijas eh, policijas eh, pārvaldes superintendants. Kā jūs redzat, Šāda informācija ir vien svarīgāka, svarīga, jo tās apjoms pieaug, tātad mums ir svarīgi to saskaņot ar pamat eh, vērtībām un Eiropas Savienības datu aizsardzības standartiem. Paldies par jūsu ieguldījumu! Tagad būs kafijas pauze, taču vēlos jau tagad paziņot, ka tūlīt pat pēc eh, kafijas pauzes mēs atsāksim diskusijas par eh, reglamenta grozījumiem. Ir izstrādāt vairāk kompromisi. Tie ir prasījuši daudz darba un arī laika. Tāpēc es ierosinātu rīkoties šādi. Tie, kas vēlas uh, nākt klājā ar kādu papildu komentāru saistībā ar reglamenta noteikumu grozījumiem, lūdzu aizpildiet šo veidlapu rakstveidā jau iepriekš, lai tūlīt pat pēc kafijas pauzes mēs varētu gūt pārskatu, kurš vēlas par kuru punktu vēl izteikties, papildināt kaut ko saistībā ar kompromisiem, kas tika panākti diskusijās pirms šīs sanāksmes. Tad lūdzu, tagad kafijas pauze. ねえあらだ上手 e, Dear colleagues Dear colleagues Godāmie kolēģi Turpināsim darbu. Mēs e, turpināsim debates par uh, kopējās parlamentārās uzraudzības grupas reglamenta grozīšanu. Vakar mēs panācām vienošanos ar vienprātību par Dānijas līdzdalību. Tāpat arī mēs uzklausījām delegāciju prezentācijas. Reglamentā ir rakstīts, ka Kopējās parlamentārās uzraudzības grupa pieņem lēmumus ar vienprātību. Es vēlētos atgādināt jums par līdzpriekšādātāju un trojkas atzinumu. Par to mēs panācām vienošanos jau vakar. Tātad šīs dienas un arī vakardienas debates nozīmē, ka mēs pabeidzam procedūru par reglamenta grozīšanu līdzpriekšādātāji sniegs eh, ziņojumu spīkeru konferencei par pārskatīšanas rezultātiem. Tas tika pieprasīts aprīļa sanāksmē. So now, uh, to... Sāksim debates. And give floor to members. Tagad došu vārdu deputātiem, kas vēlēsies izteikties, un katram deputātam tiks um, atvēlēts maksimums divas minūtes. Vispirms izteiksies Pūras kundze. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Somijas delegācijas vārdā es vēlētos iesniegt kompromisa grozījumu par uh, piekto pantu. Šīs eh, kompromisa grozījums visiem ir izplatīts, tagad to nolasīšu. Teksts aizstāja 5. Eh, pāntu mūsu reglamentā saskaņā ar 14. pāntu Eiropola regulā. Līdz priekšsādātāji var alternatīvi pārstāvēt kopējo parlamentāru uzraudzības grupu Eiropola valdē, kā nebalsojuši novērotāji. Prezentūras trojkā kopīgi vienojas par eh, sagatavošanos valdes sanāksmēm pārstāvji ziņo uh, kopējās uzraudzības grupai pēc katras valdes sanāksmes par galvenajiem secinājumiem, un ziņojums tiek iesniegts rakstveidā. Paldies! Paldies! Velkoina kundze, Nīderlande. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Vakar kopējās parlamentārās uzraudzības grupai bija pirmā viedokļa apmaiņa pār vairākiem grozījumiem reglamentā. Vairākas Eiropas parlamenta delegācijas ir strādājušas pie šo grozījumu sagatavošanas un priekšlikumu iesniegšanas. Uh, Prezidentūra ir sagatavojusi dokumentu, kur tiek salīdzināti šie dažādie grozījumi, un vakar Nīderlandes delegācija nonāca pie secinājuma, ka būs grūti vienprātīgi vienoties par grozījumiem reglamentā. Tieši tāpēc delegācijām būtu jādod iespēja kopīgi apspriesties par šiem dažādajiem priekšlikumiem. Gal galā ir jāsaprot, ka mums ir atvēlēts ļoti ierobežots laiks. Tieši tāpēc Nīderlandē iesaka sagatavot aptauju, kur visām delegācijām vajadzētu rēģēt rakstveidā uz eh, pašlaik iesniegtajiem grozījumu priekšlikumiem. Tā skaitā arī attiecībā uz Somijas eh, prezidentūras, eh, Somijas delegācijas sagatavoto kompromisa grozījumu. Tāpat arī mēs varētu mm, piekrist atsevišķi katram, katram konkrētajam grozījumam. Pēc šīs aptaujas eh, veikšanas varētu sagatavot darba grupu, un tad iespējams nākamajā sanāksmē mēs varētu vienoties vienprātīgi. Nīderlandes delegācija vēlas izplatīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka mums ir patiešām žēl, ka mēs nevaram virzīties uz priekšu. Mēs uzskatām, ka šāda aptauja ir ļoti būtisks solis, lai mēs virzītos tālāk. Uh, Šādā veidā ikvienam būtu iespēja izteikties par reglamentu. Un mūsu sadarbība šeit eh, kopējās uzraudzības grupas ietvaros kļūtu caurredzamāka. Paldies! Thank you, and then... Paldies! Vistorijas kungs, Vācija. Godājumie kolēģi, es vēlētos Vācijas vārdā vēlreiz skaidri paust to, ka mums ir vajadzīgs termiņš, lai mēs varētu sniegt atbildes uz jautājumiem. Galu galā šīs tiesības sagatavot eh, jautājumus ir eh, ļoti būtiskas, un tieši tāpēc mēs vēlamies, lai tās tiktu atbilstoši regulētas, jo eh, pretējā gadījumā tas viss pazūd kaut kur tukšumā. Es vēlētos, lai mēs vienotos ar Eiropas parlamentu. Iespējams, ka tas būtu jāskata arī parlamenta priekšsādātāja konferencē. Šeit nav tāda vienkārša veida, kā mēs varētu strādāt tik ļoti komplicētā struktūrā. Es esmu iekšlietu ministrs kādā ļoti būtiskā federatīvajā zemē Vācijā, un es uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt atbilstošas diskusijas. Mēs nevaram uh, šeit eh, tik eh, nozīmīgus jautājumus, kā piemēram Eiropola ziņojums par eh, terorismu, ehm, mēs nevaram tos vienkārši tā pastumt malā. Galu galā divu gadu laikā, kamēr mēs nodarbojamies ar šiem jautājumiem, pasaule kļūst arvien nedrošāka. Paldies! Apelkungs, Polija. Uh, Mr. Peters. Pīters, Eiropas parlaments. Paldies, līdz priekšsēdētājs kundzei. Vispirms vēlētos norādīt, ka atbalstu šo ideju, ka mēs varētu slēgt diskusijas par reglamentu. Protams, ka reglaments ir ļoti svarīgs. Tomēr ir daudz vienlīdz svarīgi jautājumi, par kuriem mums ir jāapspriežas. Es eh, ceru, ka mums izdosies pabeigt šīs debatas šodien. Otrkārt, Eiropas eh, parlamentā delegācija, protams, mēģina rast kompromisus tur, kur tas ir iespējams. Esmu saņēmis Somijas delegācijas kompromisu par piekto pantu Uzskatu, ka parlamenta delegācija var uh, akceptēt uh, šo kompromisu. Cerot, protams, ka mēs varam beigt šīs diskusijas, un cerot, ka mēs varēsim pavisam ātri sākt uh, runāt par ļoti svarīgiem jautājumiem. Paldies! Thank you! Paldies! Sweden. Levērs, Zviedrija. Paldies, priekšādātāji! Mēs varam atbalstīt Vācijas, Somijas un Rumānijas delegāciju sagatavotos kompromisu priekšlikumus par piekto pantu. Uh, Mēs vēlētos arī iesniegt Zviedrijas delegācijas priekšlikumu grozīt pāntu 6.2, kur tiek runāts par īpašas procedūras ieviešanu, kas ļautu delegācijām iesniegt priekšlikumus reglamenta grozīšanai. Paldies! Thank you. Paldies! Demetrija kungs, Kipra. Please. Ne, Kalisas Mera. Paldies, labdien! Ir ļoti svarīgi šie grozījumi, tāpat ir svarīgi šodien pabeigt šo tematu. Un, nu, jau ir piektā sanāksme, un mēs vēl ar vienu esam nonākuši pie piektā panta. Runājot par caurskatāmību un 4.5. grozījumu, viena no Nīderlandes un otra no Vācijas, Horvātijas un Rumānijas, mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi noteikt laiku un piekrītam šiem groziem. Tagad runāju par um, Vācijas, Somijas un Ru Rumānijas kompromisu grozījumu piektajam pantam. Es domāju, ir ļoti labi visiem paskaidrot, ko nozīmē šis alternately termins, kā rakstīts grozījumā pamīšus, būtu Latvijas. Tāpat ir svarīgi neaizmirst pamat principu, ka dalību valstis ir tās, kam ir kompetence, pilnvaras, un tā ir jāvienojas un jāieceļ pārstāvis, ja tās mm, izvēlas, ka pārstāvis būs no Eiropas parlamenta, lai nu tā būtu, un tieši ar tādu pašu loģiku, es nezinu, cik lielā mērā varētu tā būtu, ka tad, kad eh, valde aicina kādu, ka vienmēr tiek aicināts valsts pārstāvs un ka viņš vienmēr šis pats cilvēks būs arī Eiropas parlamenta deputāts. Tātad viņš būs uh, aizstājies, piemēram, vai nākošais amata turētājs. Paldies. Thank you. And... Paldies. Flora, kundze no Rumānijas. De kompromis, susținem. Uh, Paldies, uh, priekšādātāji. Mēs uh, atbalstām Zviedrijas delegācijas iesniegto grozījumu. Nīderlandes delegācijas ideja arī dzen nav slikta. Kolēģi Mums ir jāsaprot, ka šī ir pēdējā reize, kad mēs varam grozīt reglamentu. Pēc tam tas būs tā kā iekalts akmenī. Jautājumi. Jautājumi ir vienīgais instruments, kas ļauj mums veikt eh, kontrols funkcijas. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi noteikt šo sešu nedēļu termiņu reglamentā. Tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt, lai visi jautājumi tiek publiskoti IPEX lapā. Attiecībā uz vadlīnijām, ko saņēmām pagājušajā nedēļā, jums ir jāsaprot, ka tām nav nekādas juridiskas vērtības. Te ir nu tikai par vadlīnijām, rekomendācijām. Mums ir vajadzīgs konkrēts reglaments, kuram piemīt uh, juridiskais spēks. Britānija, kungs, Ungārija. From, um, please. Köszönöm szépen a szót. A német, finn és a román javaslat. Vācijas, Somijas un Rumānijas priekšlikumi. Mums šķiet akceptējami, bet vēlamies šeit ieviest ļoti nelielas izmaiņas. Pirmais teikums būtu, ņemot vērā reglamenta 14. pāntu, līdzpriekšsēdētājs. Tātad uh, pašreizējā prezidentūra pārstāva kopējo parlamentārās uzraudzības grupu Eiropola valdes sanāksmēs. Tāpat vajadzētu arī konkrēti pateikt, uh, cik uh, ilgu laika periodu šī pārstāvība ir spēkā. Karamadžī kungs, Francija. Paldies. Grimači kundze. Godāmie kolēģi, jau vairākas sanāksmes mēs strādājam pie mūsu reglamenta. Es domāju, ka mums vajadzētu beidzot beigt šo darbu. Vispirms man būtu divi novērojumi. Domāju, ka mūsu darbā ja runa par kontroli pār Eiropolu, mums vajadzētu izmantot pilnīgi visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus, lai nodrošinātu šo kontroli. Mēs esam pavadījuši ļoti ilgu laiku strādājot pie mūsu reglamenta, taču mēs esam mazliet piemirsuši, kādā veidā tieši tiek veikta kontrole. Jau vairākus mēnešus mēs par to runājam, bet mēs to nedarām. Tātad mums beidzot kaut kas būtu jāmaina. Attiecībā uz Somijas priekšlikumu par šo iespējamo pāreju, to mēs varam atbalstīt, bet šeit pietrūkst vairāku elementu. Mums, piemēram, šeit pietrūkst, eh, ko pieminēja arī Zviedrijas delegācija, mums šeit nav iespējas kaut ko pārskatīt, tātad mēs nevaram pārskatīt vairs reglamentu. Un eh, atbalstu arī Rumānijas delegācijas teikto, tas patiešām būs iekāts akmenī. Mums vajadzētu paskatīties, varbūt mēs to varam darīt eh, regulāri, eh, kaut kad nākotnē, vai arī ārkārtas gadījumos, tad, kad tas patiešām ir nepieciešams. Es, protams, balstos arī uz eh, parlamenta, Eiropas parlamenta vēlmi turpināt darbu. Galu galā šī Eiropola aģentūra ir izveidota un tiek atbalstīta. Uh, Vairāk kārt, vairāki runātāji arī pieminēja, ka finansējums vēl ar vienu nav pietiekams, un uh, finansējums arī nāk no dalību valstu parlamentiem. Šeit mēs visi esam pārliecināti par Eiropola darba vērtību un tāpat arī to, ka demokrātiskās valstīs uh, šis darbs ir jākontrolē, jāveic uzraudzība no parlamentu puses. Uh, Mums ir jānodrošina dialogs starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem, un uh, šis uh, dialogs ir mm, jāveic uh, tādā cieņpilnā veidā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu tikt galā ar šo etapu mūsu darbā, bet, protams, mums ir jādomā par pārskatīšanu, tāpat arī mums ir vajadzīgi līdzekļi šīs kontrolas veikšanai. Tas ir jāizdara tūlīt pat, un mums ir patiešām jāiet uz priekšu mūsu darbā. You, then... Paldies! Okārklēn kungs, Sīrija. Paldies! Mēs esam iepazinušies ar Vācijas, Somijas un Rumānijas delegāciju iesniegtajiem grozījumu priekšlikumiem, un mēs uzskatām, ka uh, tos varētu akceptēt. Tomēr es uzskatu, ka vajadzētu ieviest eh, dažus skaidrojumus. Man nav uh, Eiropola regulas 14. pānta, nevaru to tagad izlasīt, bet ņemot vērā to, ka ir bijušas tikai valdes sanāksmes, tikai divas valdes sanāksmes 12 mēnešu laikā, un eh, šeit ir runa par to, ka katrs līdzpriekšādātājs pamīšus piedalījās šajās sanāksmēs, tas varētu nozīmēt to, ka prezidējošai valstī iespējams eh, nebūtu iespējas piedalīties eh, valdes sanāksmē un nebūtu iespējas izvērtēt darbu un sagatavot par to ziņojumu. Nezinu, vai nebūtu iespējams, teiksim, nodrošināt, ka līdzpriekšādātāji piedalās kopīgi šajās valdes sanāksmēs. Viņi varētu piedalīties kā nebalsojoši novērotāji. Tātad mēs varētu šeit izmantot daudz skaitli, nevis viens skaitli. Varbūt jūs varētu izskatīt šādu iespēju. Tāpat arī uzskatu, ka mums vajadzētu pieņemt galīgo lēmumu par šo jautājumu jau šodien un vajadzētu pāriet pie būtiskāku jautājumu izskatīšanas, uzraugot Eiropol darbību. Paldies! Thank you, dear. Paldies, kolēģi! Tagad eh, Nīderlandes delegācijai vēlētos norādīt, ka visām delegācijām bija iespēja paust eh, savus viedokļus. Līdz priekšādātāji var izskatīt šo ideju un var pieņemt lēmumu par eh, tālākajiem pasākumiem. Es, un... Um, um, uh, cultures can take notes and deal with it. Zviedrijas uh, delegācija var, uh, var pieņemt uh, zināšanā ieteiktos priekšlikumus un pieņemt lēmumu pēc uh, speaker konferences.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 Seikura. Please. Obrigada, Vona. Serkeiras Honze no Portugāles. Vēlējos izteikties par eh, kompromisa grozījumu, kas mums ir iesniegts. Šeit ir vairāk punkti, par ko mēs vēlējāmies runāt. Mēs pieminējām šo ideju par eh, pamīšus eh, dalību. Uh, Vēl ar vienu ir vairāki neatrisināti jautājumi. Portugāles eh, delegācija ir sagatavojusi par to savu priekšlikumu. Tātad, eh, tad, kad notiek pārstāvju sanāksmes Briselē, eh, ko organizē Eiropas parlaments, vai tas attiecas arī uz sanāksmēm galvaspilsētās, tātad, vai tad atbildīgie būtu dalībvalstu parlamenti? So um, another experience. Um, uh, Ms. Mittag uh, from German. Mittāgs kundze, Vācijas delegācija. Uh, danke für das Wort. Paldies, ka devāt man vārdu. Diskusijas uh, rāda, ka ir diezgan liela neskaidrība par grozījumiem, par to, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Šie eh, kompromisi, ko daži ir iesnieguši, it kā ir gana skaidri. Es uzskatu, ka mēs varētu balstīties uz Zviedrijas priekšlikumu un šo revīzijas klauzulu. Mēs varētu atbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka mēs iespējams nevarēsim panākt eh, vienošanos, taču šis temats ir jāatrisina. Mēs varētu šo punktu šodien slēgt, bet mums vajadzētu saprast, kas īsti vēl ir jāatrisina. Tātad mums ir jāsaprot, kas dažām valstīm vēl ir problemātiski. Mēs redzam, ka daži priekšlikumi neļauj mums panākt vienošanos, bet, protams, ka regulējums mums ir vajadzīgs. Tāpēc varbūt būtu labi, ja mēs varētu visi vienoties par Zviedrijas priekšlikumu par šo revīzijas iespēju. Un tad līdz nākamajai sanāksmē vēl varētu to visu pārdomāt, kā tieši mēs varētu vienoties. Un tad eh, beidzot mēs varētu arī kopīgi strādāt eh, pie um, satura jautājumiem. Jā. Tässä useampi kysyi tästä puheenjohtajuudesta. Vastaan siihen suomeksi. Että, ää, Lielas paldies, ka pieminējāt šo punktu. Es šiem sadēļ atbildēšu jums somiski. Līdz priekšsēdētāji, tātad šeit, vai šeit ir runa par tikš, tikšanās reizēm, kas notiek dalībvalstīs vai arī Briselē. Tātad prezidējošās valstīs vienojas savā starpā Eh, tas, starp citu, notiek jau pašlaik. Prezidējošās valstis pieņem lēmumu, kurš dosies uz sanāksmēm, lai uh, pildītu pārstāvi lomu. Mm. Eli hyvät äh, kollegat, äh, useita puheenvuoroja eri näkökulmasta ja Vairāki runātāji ir izteikušies, esam uzklausījuši dažādus viedokļus, un kā mēs visi varējām konstatēt, vēl ar vien ir neatrisināti jautājumi. Mūsu viedokļi ir atšķirīgi. Mēs rādzam, ka šajā posmā nevaram panākt vienprātību. Lūk, uzskatu, ka visi vienādi ir iztulkojuši šo situāciju. Eli liittyen nyt sitten tähän artikla viitoseen, kun... Attiecībā uz piekto pantu tā kā nav uh, vienošanās Mēs eh, šo priekšlikumu noraidām. So, yeah, continue based on the... Tad turpinam varu paziņot, ka debates par grozījumiem un ierosinātajiem labojumiem e, tagad turpināsies, un es ierosinu iet e, pa vienam grozījumam. Pirmais grozījums - Nīderlande. Tas ir pāns 3.3. sekretariāts par prezidentu trijotni. Šeit nebija vienprātība šajā jautājumā. Tātad šādu grozījumu mēs nepieņemam. Otrais grozījums no nu, Bundestāga, Bundesrāta attiecībā uz darba kārtību pāns 4.1a. Kaut arī mēs principiāli piekrītam grozījuma pirmai daļai, vairākas delegācijas iebilda. Līdz ar to vienprātības nav. Mēs tādu nepanācām par šo pantu. Līdz ar to šāds grozījums netiek apstiprināts. Tālāk. Trešais un asot grozījums no Čehijas un Holandas parlamenta attiecībā uz 4.1e un 5. pantu. vairākas delegācijas stingri iebilda pret vienprātības principa izmantošanu, kā to apstiprināja spīkeru konferences Bratislavā 2017. gadā. Līdz ar to šo grozījumus divus mēs neapstiprinam. Ceturtais gr grozījums Vācijas Bundestāgs un Bundesrāts, kā arī Rumānijas un Horvātijas parlamentu delegācijas. Piektais grozījums no Nīderlandes par tiesībām uzdot jautājumus, pāns 4.2. Neskaroties uz vairākiem mēģinājumiem atrast kompromisu attiecībā uz eh, arī mutiskiem jautājumiem, eh, kurus sagatavoja līdzpriekšsarētāji, diemžēl kompromiss panākt neizdevās. Līdz ar to grozījumi reglamentā netiek pieņemti. Tālāk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grozījums no daudzām delegācijām par pārstāvību valdē. Tātad runai par piekto pāntu. Vienprātību panākt neizdevās par šo pāntu līdz ar to šie grozījumi netiek pieņemti. Tālāk. 13. grozījums Zviedrijas parlaments gala noteikumi 6. pāns. Arī šeit vienprātība panākt neizdevās par šo pantu. Līdz ar to ierosinātais grozījums reglamentā netiek pieņemts. Esam tagad izgājuši cauri visiem grozījumiem. And Ms. Aguilar, please. Could you... Agilār kungs, lūdzu, vārds jums. Mēs, es domāju, visi esam noguruši, visi klātesošie pēc garām diskusijām par reglamentu. Tas nozīmē, ka ir laiks noslēgt šīs diskusijas. Es domāju, tas ir pamatoti. Ja nevar panākt vienprātību, tad paliek spēkā esošie noteikumi. Tagad e, saistībā ar Dānijas līdzdalību. Šīs izmaiņas mēs pieņēmām jau vakar. Izsludinājām tās tūlīt pat, un tās stājas spēkā. Tās jau ir stājušās spēkā. Tātad izmaiņas saistībā ar Dānijas līdzdalību. Diemžēl Izskatās, ka par pārējiem tematiem vienprātību panākt neizdevās. Un, ko tas nozīmē praksē, ar to noslēdzas procedūra saistībā ar reglamentu pārskatīšanu. Kā jūs visi zinat, mēs abi līdz priekšsēdētāji mums ir jāziņo spīkeru konferencei par iznākumu reglamentu pārskatīšanai. Un to mēs arī darīsim. Balstoties uz eh, abu līdzpriekšsēdētāju ziņojumu, mēs abi līdzpriekšsēdētāji apsvērsim, kādi turpmākie pasākumi varētu tikt īstenoti, lai panāktu vienprātību par iespējamiem kompromisiem. Tāds nu būtu mans paziņojums pirms es ķeros pie nākamā darbkārtības punkta. Tas ir saistīts ar mūsu grupas pārstāve iecelšanu Eiropolu valdē. Valdes sanāksme notiek Eiropola telpās Hāgā. Arī šeit, jāsaka, mēs centāmies rast vienprātību, bija diskusijas, mēs atzinīgi novērtējam visus uh, komentārus, bet kas attiecas uz šīs diskusijas iznākumu, šī viedokļa apmaiņu, varu izziņot, ka ja vienprātības nav attiecībā uz pašreizēja reglamentu punkta grozīšanu, tad līdz priekšsēdētāji turpinās pārstāvēt mūsu grupu Eiropola valdē. Katrā sanāksmē. Ar to arī noslēdzas diskusijas attiecībā uz reglamentu. Tālāk, acīm redzot, mums jāķeras pie noslēguma mūsu šī rīta sanāksmes daļai. Tātad, tad, kad esmu to visu izziņojis, tad, um, ievērojot darba kārtību, man jāpāriet pie noslēguma piezīmēm un došu vārdu Talvitī kundzei lai noslēgtu diskusijas mūsu darba otrajā sesijā mūsu kopīgās parlamentārās uzraucības grupā. Talvitī kundze, lūdzu. Thank you, dear co-chair. Paldies, eh, līdzpriekšsarētāji kungs, godātie locekļi. Paldies, ka piedalījāties šajā sanāksmē. Es ceru, ka šodienas un vakardienas prezentācijas, viedokļu apmaiņas virzīja mūsu grupu tuvāk tam, lai varētu izpildīt savu misiju, uzraudzīt Eiropola darbību. Un tas arī viss. So, Jā, paldies visiem! Paldies visiem par jūsu līdzdalību, par to, kā piedalījāties šajā darba sesijā. Visā darba posmā, kas sniedzās ne tikai pēdējos pāris mēnešus, bet es pat teiktu vairākus gadus Daudzi no jums jau norādīja, ka nu beidzot būtu laiks noslēgt šīs diskusijas. Un iesim tālāk, institucionalizējot eh, šo formātu mūsu uzraudzībai par Eiropolu darbību. Mēs esam sasnieguši zināmu progresu Tas arī pamato mūsu kopīgās parlamentāras uzraudzības darbu, kas turpināsies tuvākā nākotnē, lai padziļinātu mūsu apņemšanos uzraudzīt Eiropolu darbību. Nākamā sanāksme, tas ir paziņojums, ir paredzēta nākamā gada martā Horvātijas prezidentūras ietvaros. Tātad Tā nākamā sanāksme notiks Horvātijā. Konkrētā vieta tiks vēl e, precizēta. To e, šo sanāksmu kopīgi organizēs Eiropas parlaments un Horvātijas parlaments. Protams, ka tikmēr mēs turpināsim sadarbību ar Eiropolu visos iespējamos veidos, īstenojot savu uzraudzību attiecībā uz viņu darbu, it īpaši Eiropola valdē. Eiropo pārstāvi. Prieks bija jūs redzēt šeit. Paldies par līdzdalību. Attiecībā uz arī tiem darbiem, kuri vēl jāpaveic Nacionālā parlamentā un Eiropas parlamentā aktualizēts reglaments tiks izsūtīt visām delegācijām kā arī Eiropas parlamenta delegācijai, protams. Cik drīz vien iespējams, tātad pavisam drīz jau. Paldies visiem, ka bijāt šeit klāt. Paldies par darbu. Patīkam un drošu māju ceļu. Tiem, kas eh, pārstāv šeit valstu parlaments, tiekamies nākamajā reizē Horvātijā. Uzredzi!